Nākamais darba kārtības punkts ir Hanibolas kundzes ziņojums - seksuālā izmantošana prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību. Došu vārdu vispirms referentē. Viņai ir atvēlētas četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, kolēģi! Paldies ēnu referentiem! dažādām grupām, ar kurām kopā mēs strādājam, sieviešu lobija ziņā, dažādos tīklos, sievietēm, kas ir strādājušas prostitūcijas jomā un kas ir nodarbojušies ar šo jautājumu apkarošanu. Ir divas direktīvas par vardarbības upuriem 12. gadā un tirdzniecību 11. gadā. Ir skaidrs, ka seksuālā izmantošana un prostitūcija veicina cilvēku tirdzniecību un otrādi, un tāpēc prostitūcija ir pārobežu jautājums, par ko mums noteikti vajadzētu rūpēties. Protams, ir arī veselības aspekti, par kuriem ir jādomā. Man ir prieks ievadīt šo ziņojumu. Tas ir bijis ļoti kontroversāls jautājums, jo likumi saistībā ar prostitūciju atšķirībā no stratēģijas un pārobežu jautājumiem, tātad likumi ir dalībvalstu ziņā, un tā ir dalībvalstu kompetence, un te ir milzīgas atšķirības. Dažās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, prostitūcija nav nelegāla nodarbe, bet viss, kas ar to saistās, ir, piemēram, cilvēku iesaistīšana, bordeļu uzturēšana un līdzīgas. Citās valstīs savukārt prostitūcija ir nelegāla un legāla. Piemēram, Holandē un Vācijā tā ir legāla. Tātad šeit ir dažāds skats uz šo jautājumu, un tas padarīja šo ziņojumu netik daudz grūtu, kas sarežģīti, jo jāņem vērā dažādās tradīcijas visur Eiropas Savienībā. Taču viena lieta ir skaidra, proti. Tikai dažas sievietes, kas strādā prostitūcijā, nodarbojas ar to pēc pašu vēlēšanās Sava darba laikā esmu runājis ar ļoti daudzām sievietēm, kas strādā prostitūcijā un nodarbojas ar to, un esmu satikusi nevienu sievieti, kas tiešām pati to ir izvēlējusies. Daudz ir bijuši tirdzniecības upuri, un mūsu oficiālie pētījumi rāda, ka 62% cilvēktirdzniecības upuru ir sievietes seksuālai eksploatācijā. Ļoti bieži tās ir jaunas meitenes. Un tas, manuprāt, ir šausmīgi. Bez tam vēl ir cilvēki, kas cieš no narkotiku atkarības, un ļoti daudz, un man ir grūti rast statistiku, un ļoti daudz, kas strādā prostitūcijas jomā ir cietuši no seksuālās vardarbības, nāk no ļoti grūtiem apstākļiem un krīzes iemeslu dēļ. Daudzi iesaistās prostitūcijā aiz nabadzības. Tātad prostitūcija nav normāla prost profesija. Tā ir pilnīgs pretstats dzimumu līdztiesībai, tāpēc domāju, ka mums ļoti nopietni vajadzētu domāt par Zviedrijas modeli, jeb ziemeļu modeli, kad pircējs, seksuālo pakalpojumu pircējs ir tas, kas tiek kriminalizēts. Tas tiešām samazina prostitūcijas līmeņus. Kopš 99. gada uz puses Zviedrijā tas ir noticis, kas ir ļoti nopietns samazinājums. Es domāju, ka cīņa pret prostitūciju ir samazināt pieprasījumu pēc šīs profesijas, un vienīgais, kā to izdarīt, ir šis ziemeļu modelis. Tāpēc aicinu jūs visus atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Hannibals kundzei! Mm, tagad brīvā mikrofona procedūra. Arī šeit ir eh, pieteikušies runāt daudz vairāk deputātu, nekā es eh, viņiem varu dot vārdu. Un, eh, kā jau es teicu, man ir jāņem vērā šeit piedarība gan konkrētai delegācijai, gan arī politiskajai grupai. Došu tagad vispirms vārdu Zaborskas kundzei. Ďakujem pekne, pán predseda Paldies, priekšēdētāji. Es vēlētos paust savu atbalstu Hanibolas kundzei, un es vēlētos arī atbalstīt komitejā pieņemto ziņojuma tekstu. Ir pilnīgi skaidrs, ka prostitūcija ir cilvēku tirdzniecība. Viens cilvēks pērk otru cilvēku, lai gūtu baudu. Uh, Vai šeit ir runa par legālu vai piespiedu prostitūciju, princips ir viens un tāds pats attiecībā uz to, ka cilvēks tiek uzskatīts par preci, un šādi principi ir jāaizliedz. Es saprotu, ka manu nostāju neatbalstīs tie kolēģi, ku, kuru valstis ir legalizējušas prostitūciju. Pat Eiropas kopiena tiesa ir teikusi, ka uh, prostitūcija ir vienkārša profesija. Es domāju, ka Hannibal ziņams tiks pieņemts, un kā ēnu referente es darīšu visu iespējamo, lai mēs pieņemtu tādu tekstu, ko mana grupa var atbalstīt. Lielas paldies Zaborskas kundzei, tagad dodu vārdu Estrēlas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Prostitūcija skar 40 līdz 45 miljonus cilvēku visā pasaulē, un lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir sievietes. Šī situācija ir gan cēlonis, gan sakas dzimumu vienlīdzības trūkumam. Ir pierādīts, ka dažādas um, sociālas problēmas un nabadzība ir galvenie prostitūcijas iemesli, un sūtenerisms ir ļoti cieši saistīts ar organizēto noziedzību. Šca prostitūcija ir saistīta arī ar cilvēku un bērnu tirdzniecību. Pastāv ļoti liels atšķirības starp to, kā dalībvalstis risina šo jautājumu. Daži uzskata, ka prostitūcija ir sieviešu tiesību pārkāpums, tā ir tāda kā verdzība. Citas saka, ka sievietēm ir tiesības darīt to, ko tās vēlas ar saviem ķermeņiem. Ziemeļvalstu modelis šķiet ir vislabākais veids, kā ievērot um, sievietes cieņu, bet tam ir vajadzīga laba policijas un tiesu sistēma. Prostitūciju nevar uzskatīt tikai par profesiju. Paldies! Lielas paldies Estrēlas kundzei, tagad dodu vārdu Lunačekas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Komisārs kundze, dāmas un kungi! Hanibals kundze savā ziņojumā, manuprāt, un arī manas eh, grupas deputātu, eh, pēc manas grupas deputātu domām uzskata, mm, ka eh, prostitūcija būtu jākriminalizē. Kā feministei man arī šķiet, ka mūsu patriarchālajā sabiedrībā pārāk daudz vīriešu sievietes uzskata par priekšmetiem un vēlas tās izmantot seksam vai kam citam un neskata par cienīgiem cilvēkiem. Taču kriminalizācija pēc Ziemeļvalstu modeļa problēmu neatrisina. Mums ir jānošķir prostitūcija piespiedu veidā un prostitūcija kā profesija, kas izriet no konkrētās personas lēmuma. Es zinu, ka daudz cilvēku izvēlas prostituēties tāpēc, ka ir nokļuši grūtībās. Uh, sociālā vai uh, finansiālā ziņā, bet tā ir viņa izvēle. Tieši tāpēc mūsu grupa ir sagatavojusi alternatīvu rezolūciju, kas uzsver dalībvalstu atbildību un runā arī par izējas stratēģijām tiem, kas vēlas uh, pārtraukt prostitūciju. Paldies Lunačekas kundzei. Tagad uh, dodu vārdu Zuberas kundzei. Paldies. 82% no prostitūtām pasaulē ir sievietes. Prostitūcija noved pie lielākas nevienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem, un ir skaidrs, ka tas ir brutāls cilvēktiesību pārkāpums. Tā nav tāda tīra profesija, tā ir vardarbības forma pret sievieti. Uh, tā ataino sociālo nevienlīdzību, ko ir radījis kapitālisms. Kapitālisms uzskata, ka pilnīgi visu var pirkt un pārdot, aizskaitā privāto dzīvi. Kapitālisms uzskata sievieti par preci, un suteneri no tās var gūt labumu. Sutenerisms un pro, pro, prostitūcija tagad ir kļuvušas par normālām profesijām. Uh, individuālam darbam vajadzētu dot kaut kādu labumu sabiedrībai. Ko gan dod šāda sieviete, kura atdod savu ķermeni vīrieša baudai? Viņa noteikti ir kļūdījusies. Šajā um, ziņojumā tiek runāts par abolicionismu. Uh, sievietes ir jāaizstāv, tās ir upures, un mums vajadzētu īstenībā kriminalizēt tos, kas sievietes padara par šiem objektiem, proti klientus. Paldies! Zuberas kundzei. Tagad uh, eh, Sērbo kundzē vārds. Dziękuję panie przewodniczący do skutecznej walki z przestępczością. Ziebrokungs. Paldies priekšsēdētāji. Ja mēs vēlamies efektīvi apkarot prostitūciju, tad mums jāvērš arī pret uh, uh, seksa komercializācijas aģentūrām mums nepieciešami ļoti stingri likumi, kas eh, neļaus nodarboties ar šo parādību. Dažās valstīs, eh, mēs zinām, ir ļoti stingri likumi, tomēr to īstenošana nav tik vienkārši. Ir arī jāsaprot, eh, ka likuma noteikumi ir jāievēro. Polijā sievietes sevi pārdod īpaši kravas automobiļu vadītājiem uh, uz lielceļiem, un šie, šīs sievietes ir no Eiropas uh, dienvidu valstīm, viņas tiek uh, pilnīgi nelietīgi izmantotas, un mums šis, šī parādība jāapkaro. Paldies! Lielas paldies! Ziobro kungām tagad Morvai kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju Eiropas Savienība gatavo um, veselu lērumu dokumentu, lai šie tavi apkarotu sievi, vardarbību pret eh, sievietēm un pornografiju, prostitūciju. Tomēr ir daudz dalībvalstu, kas paliek, um, kas neko īsti nedara. Eh, policijas priekšnieks eh, Budapeštā atteicās uh, vadīt mācības policistiem par prostitūcijas apkarošanu un Austrijas policija mm, bija šokāta par to, ka um, sievietes no uh, Ungārijas dodas uz Austriju, un tad tur vienkārši pazī, pazūdu, un vēl mēnešus pēc tam Austrija negrib īstenot izmeklēšanu, jo ir aizdomas par to, ka šīs sievietes tiek pārdotas. Vai jūs zināt šādu praksi, un ko jūs esat paredzējuši darīt šajā jomā? Paldies, Morvē kundzei. Tagad uh, dodu vārdu Borisa kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Prostitūcija uh, un uh, ienākumu gūšana no prostitūcijas ir pārobežu problēma, un visaptverošāka pieeja varētu efektīvāk ļaut īstenot noteikumus. Mums ir jāparedz arī uh, Eh, stratēģija, kā sievietes var pārtraukt nodarboties ar šo darbu, ja viņas vairs to nevēlas. Jā, prostitūcija bieži vien ir saistīta ar smagiem apstākļiem un ir jānodrošina sadarbības starp dalībvalstīm, lai apkarotu organizēto noziedzību un cilvēku tirzniecību. Paldies! Paldies, Borisa kungam. Tagad pēdējai, pēdējā eh, brīvā mikrofona procedūrā herr talman! år två hade jag nöjet att ansvara för eus människohandelslagstiftning. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Hedes kundze. Ir pieņemta eh, jauna cilvēktirdzniecības likumdošana Eiropas Savienībā. Tagad tiek uzskatīts, ka seksa pirkšana ir noziedzīgs nodarījums 2016. gads būs gads, kad eh, dalību valstīm būs jānāk uz Eiropas parlamentu un jāstāsta par to, kā tās ir apkarojušas pieprasījumu pēc prostitūtām. Būtu ļoti svarīgi uh, sekot līdzi šiem notikumiem. Šeit nav runa par tiesību aktiem, te ir runa par ziņojumu, uh, kur tie, dalībvalstis tiek aicinātas vērot, kas notiek ar pieprasījumu pēc prostitūcijas. Lielas paldies Heides kundzei. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir beigusies un noslēgumā dod vārdu komisārai Georgievas kundzei. Oh, paldies! Gribētu sākt, ka pateiktos referentei Hannibals kundzei par iniciatīvu cilvēku tirdzniecībai un eksploatācijai ir briesmīgas sekas. Mēs runājam par jaunu meiteņu un sieviešu piespiešanu pārdot savu ķermeni, viņas sit, viņas pārdod, dažreiz to dara ģimenes. Gribu teikt pašā sākumā, ka mums Eiropas Savienībā cilvēku tirdzniecība nav pieņemama nekādā veidā Tas ir liels cilvēktiesību pārkāpums, ļoti nozīmīgs noziegums. Mēs bieži dzirdam, ka tas notiek slepeni, nelegāli, taču mēs redzam to ar savām acīm. Tas notiek mums acu priekšā. Un Tie, ko mēs neredzam, ir noziedznieki, kas kontrolē šo procesu. Mēs arī labi saprotam saikni starp dzimumu un cilvēktirdzniecību. Eirostats rāda, ka 86% no upuriem ir sievietes un meitenes. Un aiz šīs statistikas ir katra katra individuālā cilvēka traģēdija. Un tas saistās ar iepriekšējo tēmatu, par kur mēs runājām. Parvanovs kundzes ziņojumu. Mēs atzīstam, ka sievietes un bērni nonāk prostitūcijas tirgu nevis pēc pašu vēlmes bet ka pastāv saiknes starp eksploatāciju, organizēto noziedzību. Šīs saites ir neapstrīdamas, tās kļūst arvien skaidrākas. Eiropols informē mūs, ka vairums sieviešu tiek ievestas valstīs, kur prostitūcija ir legāla vai tiek regulēta. Kā jau teicu iepriekš, Eiropas Savienība ir pieņēmusi direktīvu par cilvēktirdzniecību un arī jauno stratēģiju papildus tai, kuros ir uztvērta dzimumu loma šajā līmenī. Un tāpēc es gribu teikt, ka profilaks un prevencija ir galvenais. Nepieciešams samazināt pieprasījumu desmitgadīgai meitenei nonākt prostitūcijas tirgu vai pornogrāfijas tirgu ir jābūt lietotājiem, klientam. Un tāpēc mums jāpievēršas tieši pie šī pieprasījuma samazinājuma, likvidēšanas. Paldies! Paldies komisārei Georgievai. Debatas līdz ar to ir beigušās. Balsojums notiks rīt 11.30. Tagad pēdējais darbu kārtības punkts šī vakar sanāksmē, un tas ir sajēra ziņojums likumdošanas pilnvaru deleģēšana un komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana. Dodu vārdu tagad referentam uz četrām minūtēm.